E, przechodzimy teraz do ostatniego punktu. Pārējām pie pēdējā punkta mūsu šīs dienas sanāksmē, un tā ir uzklausīšana par sievietēm mieru procesos. Šī publiskā uzklausīšana ir sagatavot kopā ar FEM komiteju, un tādēļ e, sveicu mūsu vidu FEM komitejas priekšsēdētāju e, Mihailu Gustafsonu un arī pārējos FEM komitejas locekļus. Šī uzklausīšana sastāv no diviem paneļiem, divām paneļu diskusijām. Pirmajā mēs runāsim par eh, problēmām, ar ko sievietes saskars mieru uzturēšanas procesos. Otrajā eh, diskusijā mēs runāsim par to, kā mēs varētu palielināt sieviešu lomu šajā mieru uzturēšanas procesā. Pagājušajā nedēļā uh, um, cilvēku tiesību darba grupas darba rezultātā padomu uh, publicē ziņojumu attiecībā uz rādītājiem, attiecībā uz uh, rez, ANO uh, drošības uh, komitejas rezolūcijas ieviešanu kas attiecas uz uh, sievietēm, um, mieru un drošību. Uh, Šis ziņojums e, bija jums pieejams vēl pirms šīs sanāksmes, tādēļ es ceru, ka e, šīs rezolūcijas secinājumi arī palīdzēs mūsu diskusijā. Un tagad tu, pirms es dodu vārdu Gustafson kungām, es stādīšu jums priekšā mūsu runātājs Norika Nikolai Kunze, viņa ir FEM komitejas locekle un sēde apakškomitejas um, priekšsēdētāja vietniece. Viņa ir referente par sieviešu situāciju kara apstākļos. Jesus Ignacio Gil Ruižkungs, viņš ir mm, NATO Uh, birojā attiecībā uz uh, dzimumu perspektīvi mm, vadītājs. Tālāk Lēna Agkundze, viņa ir Kvinna til Kvinna organizācijas ģenerālsekretāre, tālāk Borjāna Jonsona kundze, Euromed programmas direktora Eiropas um, sieviešu iniciatīvas institūtā. Un uh, Jolle Jenīkundze, kura ir um, Eiropas ārējās darbības uh, dienesta drošības un konfliktu novēršanas uh, daļas direktore, un Šarlota Isaksone uh, kundze, kura ir um, NATO nodaļas eh, vadītāja, eh, nodaļas eh, vadītāja, viņa nebūs, bet viņas vietā būs Jesus Ignacio Želruisu kungs. Un, um, viņš iepazīstinās mūs ar, ar Isaksons kundzes komentāriem. Bet uh, tagad došu vārdu Gustavson kungam dažiem ievadvārdiem. Liels paldies! Paldies priekšsādātāji, paldies arī jūsu komitejai par to, ka organizējāt šo uzklausīšanos. Tad šī tiešām ir lieliska iespēja strādāt kopā un divām komitejām kopā piedalīties šajās diskusijās. Sievietes miera process, tas ir ļoti aktuāls jautājums. Mēs uh, piedzīvojam ļoti daudzus uh, konfliktus un uh, karus pasaulē, un miera uh, process ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs konstatējam, ka jāievēro ANO uh, rezolūcijas par sieviešu iesaisti šajos procesos. Un jārunā arī par to, kas notiek pēc konfliktu beigām. Jo mums vajadzētu redzamā veidā aizstāvēt sieviešu tiesības, nevajadzētu tikai runāt tukšie vārdi ne, nevienam nepalīdz, bet eh, mūsu pieņemtie lēmumi arī reāli jāizteno, jo vardarbība pret sievietēm bieži vien tiek uzskatīta par vienu no kara vešanas metodēm. At vēlreiz paldies eh, par eh, aicinājumu piedalīties šajā pasākumā. Es vadīšu vienu no paneļiem. Un uh, pirmo būtībā, un mēs tagad uzklausīsim uzreiz Nikolai eh, kundzi. Eh, viņa eh, pārstāv mūsu komiteju, un viņa ir bijusi referente par sieviešu situāciju konflikt, konflikta apstākļos. Šis atzinums tika apstiprināts pavisam nesen Lūdzu, Nikolai Kunze. Thank you, President. Dear... Paldies, Paldies priekšsēdētā. Dārgie kolēģi un klausītāji, man ir liels prieks, ka var piedalīties šajā konferencē. Es ļoti mm, eh, daudz strādāju ar šo tēmu un es eh, esmu mm, komitejas priekšsētāji, kas eh, pēta um, eh, sieviešu lomu un nozīmi aizsardzības un drošības jomā, un es eh, esmu arī sieviešu komitejas locekle, un pirms diviem gadiem es ierosināja pieņemt ziņojumu par sieviešu situāciju kara apstākļos. Šodien es gribētu īsumā pārskatīt to, kas ir panākts un kas ir mainījies šajā laikā. Kā jūs varbūt daudz atcerties, galvenā ziņojuma rekomendācija bija izveidot īpašu Eiropas Savienības pārstāvi eh, sieviešu miera un drošības jautājumos ārējās drošības dienestā kas sadarbotos ar attiecīgo amatpersonu ANO struktūrās. Gatavojot šo ziņojumu, es tikos ar eh, dažādiem ekspertiem un arī ANO amatpersonām, un par spīti atbalstām, ko saņēmu, šī pozīcija izrādījās nepieciešama, jo pie tās strādāja eh, jaun jaunā um, sieviešu uh, tiesību uh, miera un drošības īpašā aizstāve Eiropas ārējā dienestā. Jāsaka, šī tēma tiešām izklausījās ļoti visaptveroša, lai to iespiestu vienā ārējās darbības dienestu struktūras atbildībā. 1325. rezolūcija, tajā ir punkts par to, ko ir darījis reģionālais īpašais pārstāvs attiecībās rezolūcijas īstenošanu. Es augstu vērtēju darbu, kas ir veikts, un es domāju, ka šo darbu būtu vieglāk koordinēt no viena svietas. Un Es domāju, ka vajadzētu šo jautājumu pārnest reģionālā līmeņa dialogā. Un tad viens Eiropas Savienības pārstāvs sekot visiem tiem projektiem, kas tiek finansēti no dažādiem Eiropas Savienības finanšu instrumentiem, jo pretie gadījumā, ja mēs akceptējam patreizējo lietu kārtību, tad pastāv risks, ka šī problēma tiks marginalizēta. Es eh, gribētu uzteikt. Uh, to, ka tika izveidota šāda amata vieta Eiropas ārējās darbības dienestā. Bet, kā es teicu, Eiropas Savienībai ir jārunā vienā balsī. Eiropas Savienības īpašai pārstāvē sieviešu tiesību jautājumos ir jābūt tiesību runāt par dažādiem sieviešu tiesību aspektiem. pārstāvis koordinēt visu Eiropas Savienības rīcību politiku, kas skar sievietes un mieru uzturēšanu, lai veidotu efektīvus tādus kopīgus sinerģiskus pasākumus. Man vajadzēja, kāda ir situācija Afganistānā, piemēram, kādu projektu patreiz tiek īstenoti Āfrikas Centrālajā republikā Es domāju, ka tiešām šie jautājumi ir svarīgi un tiem ir nepieciešama konkrēta atbilde. Un, lai šādu atbildi saņemtu, mums ir vajadzīga spēks, lai mēs runātu vienā balsī, kas attiecās uz to, cik dažādi projekti tiek finansēti no Eiropas Savienības fondiem - stabilitātes fonda, eh, demokrātijas un cilvēktiesību fonda, attīstības fonda un pirmsiestāšanās palīdzības fonds. Tie visi tiek izmantot, lai finansētu projektus, kas ir saistīti ar sieviešu tiesību veicināšanu un atbalstu. Bet būtu jādomā arī par tiesu sistēmas eh, atbalstu, piemēram, Balkānu reģionā. Parlaments ir vairāk kārtīgi uzsvērs, eh, ka tiesu sistēmas kapacitāte eh, Balkānos, lai atrisinātu kriminālu noziegumus ir jārisina nekavējoties. Eiropas Savienībā ir jāturpina uzsvērt faktu, ka Miers nav iespējams bez tiesiskuma, un tiesiskums nav iespējams bez nesodāmības apkarošanas. Es apsveicu to, ka ANO drošības pārdomu pieņēma rezolūciju 2122 pagājušā gada oktobrī, un tā nosaka ANO reģionāla organizācija un dalībvalstu atbildību iesaistīt vairāk sieviešu mieru uzturēšanas operācijās, un mērķis ir nodrošināt, lai noziegumi pret sievietēm tiktu izskatīt pēc iespējas ātrāk sarunu procesā. Tas paredz arī normu ieskaitīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas sarunu procesā ANO. Cilvēktiesību komiteja ir galvenais partneris Eiropas Savienībai šī jautājuma risināšanā, un mums šī sadarbība būtu jāuztur. Es ticu. Lai pastiprinātu pilsonās sabiedrības atbildību, pilsoniskā sabiedrība ir jāpārstāv plašāk dažādās struktūrās. Tālāk, protams, kas attiecās uz dzimumu līdztiesības fokālajiem punktiem, šeit situācija ir uzlabojusies, bet tomēr Informācijas apkopošana vēl nenotiek pietiekami labi, lai izsakotu tam, cik daudz sievietes tiek iesaistīts mieru uzturēšanas operācijās. Dalībvalsts tiek aicinātas īstenot nacionālos rīcības plānus attiecībā uz ANO uh, drošības rezolūcijas 1325 ieviešanu, kas attiec uz indikatoriem 16 no 27 dalību valstīm, laika posmā līdz 2012. gadam gadam. Nav izveidojuši nacionālas rīcības plānus, un tikai dažas papildināja nacionālas rīcības plāns attiecīgo dokumentu un politiku. Tādēļ atkārtot aicinu visām dalību valstīm īstenošos nacionālas rīcības plānus ir viegli valdības pārstāvjiem uzstāties ar runām par to, ka vairāk sieviešu jāiesaist mieru uzturēšanas operācijās, bet nacionālais rīcības plāns nozīmē, ka ir jāsēžas pie viena galda ar sociālajiem partneriem NVO un ir jāizstrādā konkrēti pasākumi. Jānosaka, kur un kā tas tiks sasniegts. Nepietiek ar politiku Eiropas Savienības līmenī, dalību valstīm arī ir jādod savus pienesums, tām ir jāorganizējas gan e, nacionālā līmenī, Ga, un tā kā lielākā daļa aizsardzības un drošības misijas tiek veikts Eiropas Savienības līmenī, tad šeit būtu jāstrādā ļoti caurskatāmā līmenī, bet Savā ziņojumā es aicinu vairāk sievietes nozīmēt kā delegāciju vadītājas. Šodien atbilstoši pēdējām ziņojumam 18% no misiju vadītājām ir sievietes. Tas nozīmē 24 sievietes no 133 misiju vadītājiem. Rekrutēšanas procesām ir jābūt objektīvām un kompetentas, un sievietes nedrīkst palikt ārpusē, bet mums ir jādomā par civilo un militāro apmācību, un tam ir jānotiek nacionālā līmenī. Visā šajā procesā, izstrādājot politiku un veicinot sieviešu līdzdalību miera procesā, Sievietēm ir jāizmanto iespēja, ko tām dod šī iniciatīva, un tām ir jāvēršas pie valdības. Mēs varam pieprasīt, lai uh, Eh, aizsardzības un drošības militārajās misijās to vadībā būtu vairāk sieviešu, bet ja militāra dienestā nebūs vairāk sieviešu, mums nebūs no kā izvēlēties, jo projām pastāv stereotips, ka mieru uzturēšanas operācijas un uh, militārās darbības ir rezervēts tikai vīriešiem. Dažkārt sievietes tiek uzskatīts par pārāk vājām un trauslām, kā šīs uzklausīšanas uh, plakāts, ka mēs nespējām uh, efektīvi iesaistīties konflikt, militāru konfliktu risināšanā. Tas parasti ir vīriešu uh, stereotips, ko diemžēl veicina arī sievietes, jo daudz sievietes ticot tam, ka militāra dienas ir tikai vīriešiem, uh, nepiesakās mieru uzturēšanas misijās. Un tad vīrieši sievietes redz tikai kā kara un militāro konfliktu upurus un kā pret tādām viņi arī izturās. Sievietes nav domāts tikai bērnu audzināšanai un, piemēram, kara noziegumu upuris ir sievietes, bet tā nevar būt vienīgā birka, kas tiek piekarināta sievietēm. Sievietes var būt arī spēcīgas, izdzīvot spējīgas, kuras var veiksmīgi vest sarunas par uh, striktiem nosacījumiem jebkurā strīdu satrisināšanas sarunu procesā. Ir pienācis laiks redzēt sievietes kā aktīvas līderes, kas var uzņemties atbildību pašas par savu likteni. Es domāju, ka ir pienācis laiks mainīt pieeju, ieviest jaunu paradigmu un paskatīties uz šo sievietes tēlu ne tikai kā uz kara upuri, bet arī kā uz dalībnieci un kā dalībnieci miera uzturēšanas misijās, jo miera veicināšana ir mums iedzimta spēja. Paldies! Tack så eh, jättemycket för det. Liels paldies eh, par šo eh, uzrunu. Nikolai Kunze, paldies arī par paveikto darbu. Mums nav šodien vairs daudz laika, mazāk nekā bija paredzēts. Esam nedaudz jau aizkavējuši, bet, nu, katrā gadījumā pirmajā panelī uzreiz uzklausīsim Hesusu Hilu Ruisu Eh, kas vada uh, dzimumu perspektīvu biroju NATO. Tas ir nu, tāds kā sekretariāts, kas nodarbojas uh, ar uh, vairākiem jautājumiem, kas saistīti ar dzimumu līdztiesību NATO kontekstā. Mēs cieši sadarbojamies ar jūsu biroju Un šodien tad um, uzklausīsim jūsu viedokļus par uh, dzimumu līdztiesību, kas spēlē arī ļoti svarīgu lomu militārajā jomā. Desmit minūtes lūdzu. Labdien! Liels paldies par ielūgumu šo pasākumu. Man ir liels gods ciemoties parlamentā. Es neesmu eksperts šajos jautājumos, tāpēc, ja izdarīšu kādu kļūdu, lūdzu piedodiet man. Mēs sāksim tagad uh, ar nelielu video. Uh, lūdzu, palaist tagad prezentāciju. Uh, Es esmu no de Kongo Demokrātiskās republikas, esmu miera veicinātāja. Es strādāju, lai palīdzētu sievietēm piedalīties miera procesos. Sievietes neuzklausa un sievietu, pie, sieviešu pienesums mieram un samierināšanās procesam netiek ņemts vērā. Jūs redzat, ar ko saskarās sievietes. Uh, Uh, militārais konfliktos. Un šādas lietas turpināsies, ja mūs neuzklausīs. Ir bīstamāk būt sievietei nekā zaldātam. Uh, un pēc konfliktiem sievietes arī ir izslēgtas no lēmumu pieņemšanas, kas nosaka viņu nākotni. Mēs nevaram uzbūvēt mieru uh, nepieņa, neņemot vērā pusi no iedzīvotājiem. Visur pasaulē drosmīgas un apdāvinātas sievietes strādā pie miera uzbūvēšanas. Sievietēm ir tiesības būt iesaistītām miera pārunās. Sievietēm ir tiesības. Um, noteikt savu valstu nākotni. Ja mēs vēlamies uzbūvēt stabilas sabiedrības, mums ir vajadzīgas sievietes. Sievietes var cīnīties pret vardarbību un nevienli, uh, nevienlīdzību, var mazināt uh, nabadzību, var uzbūvēt stabilu sabiedrību. Un vienkārši ir loģiski, jūs nevarat uzbūvēt mieru pusi no iedzīvotājiem, uh, atstājot malā. Thank you. fakti, kas mainīs jūsu pasaulī. Viens no pieciem vīriešiem ir izvarošanas upuris. Pusmiljons uh, jauno uh, uh, puiku ir pārdoti kā uh, seksa vergi. 60 miljoni uh, puiku visā pasaulē ir piespiesti uh, aprecēties ar vecākām sievietēm. Divas trešdaļas visa darba ir vīriešu padarījis, bet viņi saņem tikai 10% ienākumu tikai 1% uh, uh, visas, uh, pas, visu pasaules īpašumu pieder vīriešiem. Mazāk nekā 10% pasaules vadītāju ir vīrieši un 90% visu lēmumu pieņem sievietes. Sāk karu vai arī lemj par miera noteikumiem pēc kara. Vai atvainojiet, mēs kaut ko te uh, sajaucām, bet tas situāciju nepadara labāku. Lūdzu, paziņojiet uh, eh, par šo video tālāk, ja jūs vēlaties uzbūvēt vienlīdzīgāku pasauli. We're back again, so... Šis uh, Trīs sievietes 2011. gadā saņēma Nobel miera balvu par uh, nevardarbīgu cīņu par sieviešu tiesībām uz uh, dalību miera procesos. Tas apstiprināja, cik svarīgs ir sieviešu pienesums mieram un uh, kāda ir sasaistes par demokrātiju, uh, taisnīgumu un dzimumu līdztiesību. Ko mēs uh, darām? Es gribētu pievērst jūsu uzmanību uh, Uh, konvencijām un tiesību aktiem, kas ir pieņemti. Nu jau 35 gadi ir pagājuši kopš uh, ir pieņemta konvencija par diskriminācijas izbeigšanu pret sievietēm. 65 valstis, uh, 165 valstis to ratificējušas. Un uh, šī konvencija atbalsta sieviešu iesaistīšanos uh, miera uzturēšanas struktūrās. Uh, 32 gadi pagājuši kopš deklarācijas par sieviešu dalību eh, miera veicināšanās procesos un sadarbībā. 19 gadi pagājuši kopš Pekinas deklarācijas, ko parakstīja 189 valsts pasaulē, kas nosaka vajadzību iesaistīt sievietes stiprāk konfliktu risināšanā lēmumu pieņemšanas līmenī. 14 gadi pagāja kopš ir pieņemta rezolūcija 1325, bez kuras nav iespējama pilnīga sieviešu dalība miera procesos, bez kuras nav vajadzīgs taisnīgums un ilgspējīga sabiedrības. Uh, Tas ir vairāk kārtīgi atkārtots arī tālākajās rezolūcijās un arī vairākos ziņojumos, ko rakstīs ģenerālsekretāra birojas. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz pēdējo rezolūciju, kas tika apstiprināta 2013. gada oktobrī, kur ir rakstīts, un jūs varat to lasīt arī slaidā, kur ir noteikti zingrāti pasākumi, lai, lai ļautu sievietēm piedalīties konfliktu risināšanā, kā arī atbildība ir drošības padomē dota, lai tā iesaistītu reģionālas organizācijas, kā piemēram NATO Eiropas Savienība, un lai dalību valstis arī sniegtu iespēju piedalīties sievietēm procesos, kas tiek spriest pie galda, kā arī iekļaut sievietes tieši mieru sarunu vešanā. Es atvainojos par nākamo slaidu, tas nav īpaši skaidrs, jūs neredzēsiet arī ciparus, bet jūs redzēsiet, cik daudz nulles ir šajā attēlā tad neraugoties uz visiem iepriekšējiem solījumiem un apņemšanās, nu, joprojām šīs vienošanās nav realizējušās. Tas ir drīzāk kā izņēmums. Un uh, tāpēc, uh, skatoties šo tabulu, ļoti skaidrs, ka iesaistītos sieviešu skaidrs ir sarunās ir ļoti zēms. To varētu teikt gan parakstītājs, gan mediātors, gan liecinieces, gan uh, sarunu komandās iekļautās ir ļoti maz, un tikai 4% no no dalībniekiem iera sarunās 11 cilvēki no 280 visi ievietas. Vēl viens vērtējums, eh, kur mēs vērtējam 31 miera eh, procesu, eh, atklāja sekojušu datus. 4% no galvenajiem parakstītājiem, 2,4% no galvenajiem mediatoriem, 3,7% no lieciniekiem un 9% no sarunvedējiem bija sievietes. No augusta 2008. gada līdz martam 2012. gadam sievietes bija iesaistītas tikai divos gadījumos 61 miera procesām. Tas ir attiecībā uz miera nolīgumiem, kas ir noslēgts šajā periodā. Arī tālāk runājot par sievietēm, miera nolīgumos šeit ir atkal saraksts, kur apklavot informāciju no, 2000, no 9. 1990. gada līdz 2010. gadam. Mēs redzam, ka tikai 16% miera nolīgumu ir atsauce uz sievietēm. Tā, tas ir saistībā ar rezolūciju 1325 un tīpaši eh, pēc 2008. gada, kad eh, situācija ir uzlabojusies un īpaši Ugandas konfliktos un Kongo tur, tur ir aizvien biežāki vardarbības gadījumi pret meitenēm un sievietēm. Apkopojot, mēs varam teikt, ka sieviešu neiekļaušana formālos eh, sarunu procesos ir novedusi pie vēl lielākas šķirtnes un uh, procesu pasliktināšanās. Eh, šeit ir arī ekonomiskā pasaulē cil, eh, sievietes nav pārstāvēts. Šeit jūs redzat, ka tikai 4,6% eh, galveno izpildu direktoru amatu saskaņā ar United States Fortune ir sievietes. Tas nozīmē, ka 23 sievietes no 500 ir vadošos amatos. Un un 96% ir vīrieši Eiropā, un nu, tas ir kompāniju prezidenti. Mēs um, varam atkal teikt, ka sievietēm biznesa līderiem nav šādu lomu modeļu un biznesa pasaulē, un to pašu var teikt arī par sieviešu iesaisti miera procesos. 2014. gada Pasaules ekonomiskais fórums Davosā. Tur visi galvenie līderi sanāk kopā, lai runātu par pasaules nākotni. Nu, mēs konstatējam, ka no 2600 delegātiem tikai uh, Kā jūs redzat šeit, tikai 15% bija sievietes, un tas ir sliktāk nekā pagājuši gadu, kad eh, sieviešu pārstāvniecības sasniedz 17%. Un šeit mēs redzam Kristīnu Lagardu, tas ir sesija par, par dzimumu līdztiesību. Un viņi saka, ka eh, sieviešu pārstāvniecība biznesa pasaulē un politikā visā pasaulē ļoti zema un progress ir nepieciešams. Un šeit eh, šo pašu ideju atkārtoja arī vairāk sieviešu delegāti un arī daži vīrieši, kas arī bija ļoti vīlušies jaunākais eh, šeit ir Sīrijas miera pārunas, eh, vispār sievietes nav iesaistīts sarunās. Sīrijas sievietes pieprasa, lai viņas iekļauj kā pārstāves arī šajā procesā, lai konstitucionāli tās varētu aizstāvēt līdztiesības ar vīriešiem un sievietēm, jo, ja, jo ilgstošs miers ir nepieciešams, un tas ir nodrošināms tikai šādi eh, tālāk drošības padomu. Starp citu, šo te Facebookā arī var redzēt lai saņem šo informāciju plašs loks. Lūk, e, tie ir vēstnieki ANO drošības padome 2004. gadā, 14. gadā es atvainojos, piecas sievietes pirmo reizi. E, šeit ir e, pārstāve no ASV Samantha Power, bijušā palīdze prezidenta, prezidentam, un viņa fokusējas uz sieviešu ģenēcības jautājumiem. Viņa teica, ka e, pagājušā gada oktobrī drošības padomē bija debati par e, sieviešu iesaisti un raksta, ka nav nekādu, e, nav nekādu aizbildinājumu, kāpēc sievietes ne, nevajadzētu iesaistīt šajos miera procesos vai arī likumu izpildes procesos. Ko var teikt par NATO? NATO nav tieši iesaistīts miera procesos, mums ir mūsu atbildības un mandāti, tomēr arī mēs cenšamies iesaistīt sievietes, lai veicinātu viņu ies iesaistīšanos un piedalīšanos. E, bet e, tomēr sieviešu iekļaušana miera procesos atkal ir bez nepieciešamās leģitimitātes un nav arī perspektīvas iesaistīt tās konflikta risināšanā. Sieviešu neiekļaušana mazina iespēju saglabāt ilgstošu mieru. Dalībvalsts visas NATO caur Čikāgas samita deklarāciju cenšas iesaistīt sievietes vairāk nacionālajos spēkos. Bet atkal mums ir jāskatās uz realitāti. Šeit NATO informācija rāda, ka e, sieviešu pārstāvi militārā personāla procents ir tikai 3%. Pro, 3 3%, un miera operācijās nosīdīto sieviešu skaits ir vēl zemāks. E, šeit e, ANO gadījumā mēs ņemam informāciju no nacionāliem ziņojumiem, ko iesūta valstis. Šī informācija ir pieejama NATO datu bāzē visiem interesantiem. ANO gadījumā Līdz 2013. gada decembrim sieviešu skaits eh, sastādīja tikai mazāk kā 4% no ANO mieru uzturētājiem kopā, un 3% sieviešu skaits militārās struktūrās un 10% ANO policijā kopā 3800 sieviešu tur ir iesaistīti un 95400 vīriešu. Saskaņā neatkarīgiem pētījumiem iemesli, kāpēc šie cipari ir tik zemi, ir sekojoši. Uh, dalību valstis nesaprot rezolūcijas 1325 kontekstu, kur ir noteikts politikas par dzimumu līdztiesībām ieroperācijās, ir arī tad, trūkumi datu analīzē par sieviešu iesaisti un ir ir arī sociāla normu prevalence, kas nosaka arī dzimumu nevienlīdzību drošības sektorā. Bet kāpēc eh, šī dzimuma līdztiesība miera nodrošināšana kontekstā ir tik ļoti svarīga? Jo eh, ir nepieciešams, kāpēc ir nepieciešama šāda zināšanas un kāpēc vajadzētu iesaistīt sievietes vairāk arī pat operācijās kara laukā? Ir iegūta informācija no NATO un ANO un ir konstatēts, ka sievietes mierusturētājs tiek uzskatīts par mazāk naidīgiem armijas pārstāvjiem, un, un vietējie vīrieši un sievietes vairāk un labprātāk stāstīs sievietēm par seksuālās vardarbības un citiem vardarbības gadījumiem. Un tāpēc sievietes arī ir nepieciešams, lai pārbaudītu cilvēkus, teikt, drošības pārbaudas uz ceļiem lidostās, un arī rāda labu piemēru, kā iesaistīt sievietes plašāk drošības spēkos. Tad kādi ir secinājumi? Tad rezolūcija 1325 um, nosaka līdziecības principus, tad ir arī attiecīgie mehānismi, kas tiek koordinēti ar aktivitātēm. Sieviešu neiesaistīšana miera procesos rada tādu dzīmumu ekspertības kur, es, es arī trūkumu, un tas uh, ir skaidrs, ka uh, abu dzimumu iekļaušana mediācijas uh, grupās arī ir ļoti svarīga. Un arī jādara tā, lai sieviešu balss tiktu uzklausīts. Es gribētu vēl pasvītrot, kāpēc ir nepieciešams pareiz numurs, nu, tā informācijas statistika, jo tā dod iespēju plānot tālāk. Uh, Tālāk, visbeidzot, secinājumi. Miera procesi parasti tiek skatīti, sievietes tur tiek skatītas kā upuris, bet sievietes var spēlēt arī ļoti aktīvu lomu mieru uzturēšanas, mieru veidošanas un pēc konflikta risinājumu meklēšanas procesos. Uh, vai sieviete ienes kaut kādu starpību. Jā, noteikti, jā. Tiešām ar sievietēm sēdošam pie galda institūcijās, struktūrās ir iespējams transformēt situāciju vieglāk un nodrošināt lielāku līdztiesību saskaņā ar ANO 50% konfliktu valstu pēc pirmais piecos gados uzsāka sarunas par miera nolīgumu, tāpēc nedrīkst ignorēt šeit sieviešu zināšanas. Mēs nedrīkstam izslēgt pusi no iedzīvotājiem. Un visbeidzot, esie, vīriešiem ir jābūt kā sabiedrotajiem. Šeit es es redzu, ka mūsu zālē sēž 13 vīrieši un 76 sievietes. Tālāk atbildība līderiem it īpaši militāriem politiskiem līderiem ir jāspēlē eh, izšķiroša loma, virzot šo ANO sistēmu, un ir nepieciešama politiska griba, lai īstenotu ANO mērķus. ANO un dalībvalstīm ir atbildība risināt šo iniciatīvu trūkumu jautājumu, kā arī atbildības mehānismu trūkumu, kas varētu veicināt eh, kvalificētu sieviešu kandidātu identifikāciju un nosūtīšanu, lai tās varētu kandidēt kā galvenie sarunu vedēji un tehniskie eksperti mediācijas eh, komandās. Liels paldies! Liels paldies jums par šo izklāstu, arī par problēmām šajā jomā. Mēs tagad daudz skaidrāk to redzam. Jūs tiešām uh, pastāstījāt par visiem aspektiem, uh, Um, un arī šīs, uh, šī, principā, uh, filmiņa, šī nu, fantastiskā filmiņa norāda uh, uz situāciju, ko neviens nedrīkst akceptēt. Šī bija apgrieztā pasaule, bet nu, arī pašreizajā pasaulē mēs nedrīkstam situāciju akceptēt tādu, kāda ir. Tagad izteiksies Lēna Og kundze, kas pārstāv organizāciju Kvina til Kvina, kas nozīmē sieviete sievietei. Un šī organizācija strādā starptautiskajā kontekstā, koncentrējoties uz uh, centrālo un rietumu Āfriku, tuvajiem austrumiem, Dienvidu Kaukāzu un Rietumu Balkāniem. 2002. gadā šīs fonds saņēma balvu par atbalstu sievietēm miera procesos un samierināšanās procesos. Sveicam jūs, lūdzu, Agas kundze. Paldies, liels paldies priekšsādātāji. Es uh, uh, gribētu teikt, eh, tas video, ko jūs redzējāt, eh, ir mūsu organizācijas eh, sagatavots. Ehm, visai pasaulē ir ļoti svarīgi tikt uzklausītai, un parlamentam te ir spēlējama milzīga loma. Jūs palīdzat veidot sabiedrisko apziņu visā pasaulē. Paldies par ielūgumu šo pasākumu. Liels paldies iepriekšējam runātājam Gilruisa kungam. Mūsu darbs Kvina Tilkveina fondā. Tad mēs esam strādājuši uh, vairākās valstīs dažādu konfliktu apstākļos. Un vienmēr mēs esam uh, centušies uzlabot sieviešu pārstāvību Eh, tāpat runājām par vardarbību pret sievietēm un eh, sieviešu eh, dalību miera procesos. Ženēvā tika diskutēts par Sīrijas miera procesu, kurā pašlaik nav iesaistītas sievietes. Un tik tiešām nav saprotams, Eh, kā pie tā var notikt, bet Sīrijas pārstāvji bija neizpratnē, viņi, viņiem pat neienāk prātā, ka sievietēm vajadzētu piedalīties miera sarunās. Bet, eh, piemēram, eh, interesantas diskusijas izraisījās starp Bosnijas un Sīrijas pārstāvjiem, viņi apmainījās ar, ar pieredzi un. Mēs ceram, ka arī šeit uh, pēc šīs sanāksmes mums izdosies vēl labāk atbalstīt sievietes, kas strādā aizsardzības jomā, miera uzturēšanas jomā, arī konflikta situācijās. Mēs to jau darām un esam darījuši kopš Balkānu konflikta sākumā. Mēs esam uh, darījuši visu, lai izrādītu Zviedrijas sieviešu solidaritāti ar sievietēm Eiropā un visā pasaulē. Bieži vien uh, konfliktu laikā notiek masveida izvarošana, uh, arī etniskajos konfliktos. Un sieviešu dalības trūkums um, miera procesos ir tas lielākais čērslis, kas neļauj mums rast pieņēmumu risinājumu. Sievietes izspiež, uh, sievietes uh, tiek marginalizētas, uh, viņām neļauj piedalīties uh, miera diskusijās. Un mums vajadzētu darīt visu, lai situācija mainītos sieviešu kustības, te ir ļoti svarīgas. Mēs labi apzināmies, ka jāstiprina sieviešu un meitiņu organizācijas uh, uz vietas, jāinformē uh, sievietes jau skolās, uh, jāstrādā arī uh, darba vietās, jāpanāk, lai sievietes tiktu iesaistītas ļoti plašā mērogā. Un, lai tas notiktu ātri, Nikolai Kunze teica, ka tas jau daļēji notiek, bet jādara vairāk. Bieži vien sievietes pašas neapzinās, uh, kā vajadzētu iesaistīties. Mēs uzskatām, ka jāstrādā vēl aktīvāk un sieviešu organizācijām pašām jāstrādā labāk un aktīvāk. Es gribētu vērsties pie jums, vajadzētu sniegt uh, plašu atbalstu sievietēm, fundamentālu atbalstu, uh, nevis uh, tikai atsevišķu programmu veidā. Reizēm tika izvirzītas diezgan nereālas uh, prasības uh, projektu pieteikumiem, runāja tikai par lielajiem projektiem, par infrastruktūras projektiem, bet es gribētu uzsvērt. Uh, pat tagad mēs vēl nevaram teikt, kā mēs jau redzētu gaismu tuneļa galā. Nepieciešams īstens sieviešu dalības fórums, Eh, jāsaprot, ka pilsoniskajai sabiedrībai jābūt aktīvākai miera uzturēšanas un miera radīšanas procesā. Jāpanāk uh, vienlīdzība, jāpanāk sieviešu iesaiste, lai tiešām visi varētu piedalīties nākotnes veidošanā. Un, protams, organizācijām jāsadarbojas arī starptautiskajā šķautnē, formāli un neformāli. Jāsadarbojas arī ar cilvēktiesību organizācijām. Mēs tagad runājām par konfliktiem, domādami bruņotos konfliktus, bet uh, ir arī eh, citas problēmas, ar kurām reāli saskarās sievietes. Uh, piemēram, seksuālā vardarbība. Cieši sievietes un cit, sabiedrības grupas nevienmēr to ievēro. Nepieciešams censties vispirms ziņot par vardarbību un pārkāpumiem. Mēs redzējām, kas notika Ugandā un Kongo Demokrātiskajā republikā, kas pašlaik notiek vēl Sīrijā. Nepieciešams uh, skaidri runāt par problēmām. Jālūkojas, kas notiek bēgļu uh, uh nometnēs un arī sniedzot uh, humāno palīdzību. Jāiesaista vietējas asociācijas Libānā, piemēram, sievietes ir ļoti labi organizētas uh, un, uh, piemēram, uh, bēgļu nometnēs tieši sievietes darbojas aktīvi. Mēs redzējām statistikas skaitļus, bet mums vajadzētu panākt, lai sievietes, kas jau ir kļuvušas par vardarbības vai seksuālās vardarbības upuriem, netiktu atkal pakļa, atkā, atkārtoti pakļauti briesmām. Sīrijas eh, sievietes, piemēram, eh, kas eh, nonāca vispirms cietumā un pēc tam tika palaistas brīvībā, tad viņus arī pēc tam vēl sodīja un dažas no viņām tika pat nogalinātas tāpēc, ka viņas uzdrošinājās uh, atklāti paziņot uh, par izvarošanu. Protams, jāpiesaista arī uh, medicīnas darbiniekus uh, šādu situāciju risināšanā, bet arī mēdiķiem jāievēro ētikas standarti, un jāsaprot, ka mēdiķiem ir arī jāievēro profesionālais noslēpums. Mēdiķi nevienmēr var ziņot par uh, to, kas noticis ar viņu pacientēm. Nepieciešama arī uh, uh, skaidra tiesvedības sistēma, lai panāktu uh, Uh, arī uh, sodus par uh, izvarošanu, par vardarbību pret sievietēm nepieciešami, nepieciešams lielas reformas arī tieslietu sistēmā. Mēs šodien runājām par dažādiem skata punktiem uz sieviešu situāciju. Tagad, kas attiecās uz uh, Eh, Sīrijas miera procesu. Protams, eh, sievietēm jātiek iesaistītām. Mūsu pieredze rāda, ka miera sarunas kļūst ilgspējīgas tikai tad, ja, tā, ja tās ir iekļaujošas. Ja miera sarunas izslēdz lielu sabiedrības daļu, tas jau no paša sākuma ir slieks, eh, slē, slikts uh, signāls Cilvēktiesība observatorija Human Rights Watch ir organizācija, kas pastāv jau ilgu laiku un jau ilgu laiku pieprasa sieviešu iesaisti miera procesos. Manā valstī um, sievietes, protams, atbalsta, um, uh, atbalsta miera procesus, uh, ir piecu punktu plāns, lūk, te tas ir šajā brošūriņā, un jūs varat to arī uh, aplūkot, ja jūs vēlaties, mēs varam jums to arī piedāvāt. Šis plāns nosaka, kā mēs varam diskusijas padarīt iekļaujošākas. Protams, pašlaik nav vēl ekspertu šajos jautājumus. Neviens no mums nav eksperts, bet mēs uh, visi vēlamies uh, aizsargāt sievietes uh, konfliktu situācijās un viņas iesaistīt arī uh, uh, miera procesos. Varbūt uh, vajadzētu, lai uh, parlaments arī uh, rīkotos aktīvāk. Varbūt uh, kāds no delegātiem varētu uzņemties atbildību. 2008. gadā bija konflikts Kenijā un uh, sieviešu koalīcija, kas strādāja uz vietas, arī uh, palīdzēja uh, iesaistīt sievietes uh, šajā miera procesā. Uh, Kofi Anans uh, atzīmēja, ka beigu beigās bija ļoti svarīgi uz vietas nodrošināt sieviešu pārstāvību, tādajādi iekļaujot visu pilsonisko sabiedrību. Jau tika teikts, ka pilsoniskā sabiedrība palielina pieņemto lēmumu leģitimitāti Un es uh, nerunāju tagad tikai par Ženēvas pieņemtiem lēmumiem. Protams, tie ir ļoti svarīgi. Bet, uh, uh, jāsaka, Sarajevas konferencē um, Sīrijas pārstāvji un arī Bosnijas pārstāvji runāja par uh, vairākiem kopīgiem aspektiem. Bosnijas pārstāvji, piemēram, norādīja, ka Sīrijai vajadzētu no paša sākuma uh, iesaistīties uh, visos procesos uh, un nevajadzētu vienkārši norādīt, ka lūk nav uh, pilsoniskā dialoga un nav uh, sieviešu līdzdalības. Ja tādas problēmas tiek konstatētas, tad tās ir jāmaina. Situācija Bosnijā arī ir uh, pazīstama. Eh, Daytona sarun, Daytona sarunas ir eh, zināmas, um, bet eh, runāt par Sīrijas sievietēm, jādara viss, lai mazinātu bezdarbu sieviešu starpā, jāmeklē politiskie risinājumi, jāmeklē kompromisi. To pašu mēs piedzīvojām Sarajevā. Mēs redzējām Kā var attīstīt uh, valsti, uh, iekļaujot uh, visu pilsonisko sabiedrību? Protams, jāmaina arī uh, valsts konstitūcija Sīrijā, uh, jāsakārto likumdošana un arī uh, Konstitūcijas likumā ir jāatrunā sieviešu uh, līdztiesība, bet uh, katrā gadījumā tad uh, uh, Bosnijas pārstāvji aicināja Sīriju nepieļaut tādas pašas kļūdas, kas uh, tika pieļautas Srebrenīcā, atdalot sievietes no vīriešiem. Atpaldies par iespēju dalīties mūsu pieredzē. Gaidīšu citu, citus uh, runātājus. Paldies, Lena! Liels paldies uh, par uh, šo izklāstu. Paldies arī uh, par jūsu redzējumu un norādi, ka sievietēm jāiesaistās visos procesos jau no paša sākuma. Mēs redzam, cik svarīgi tu nodrošināt, cik svarīgi rīkoties atvērti un caurskatāmi domāju, ka um, ar konkrētajiem piemēriem um, mēs uh, uh, varam uh, labāk uh, izprast uh, uh, visas vajadzības. Bija gan pozitīvie, gan negatīvie piemēri. Nu, visi ir svarīgi. Tagad Mums ir vēl viena runātāja, bet būtībā mūsu laiks ir gandrīz vai ir iztecējis. Tūlīt mēs uh, nodosim arī stafeti uh, otrajai runātāju grupai. Mēs vēlamies laiku, laiku ietaupīt, protams, bet mēs uzklausīsim vēl uh, Jensens kundzi, viņa ir pēdējā runātāja mūsu panelī. Mm, Kā jau Gustafsson kungs teica, eh, šī eh, debata sastāv no diviem paneļiem, tādēļ mums ir maz laika un došu vārdu. Žēl ženī kundzei. Bardzo proszę, może teraz. Lūdzu, varbūt tagad došu vārdu Borjānai Jonsona kundzei, lūdzu. Thank you very much. Thank you very much. Liels paldies, paldies, ka uzaicinājāt mani un devāt man iespēju pastāstīt par šo ļoti svarīgo tēmu. Uh, Eiropas sieviešu iniciatīva uzskata, ka miers un drošība ir viens no svarīgākajiem darba aspektiem. Mēs sadarbojamies ar sieviešu tiesību organizācijām no tuvējiem austrumiem un Ziemeļāfrikas. Mēs eh, veicām analīzi attiecībā uz vardarbību pret sievietēm eh, saistībā ar mieru un drošību. Mūsu rīcības ir strukturēts, lai veidot kopīgus fórumus, kur apmainīties ar pieredze, eksperts zinīšanām par sieviešu diskrimināciju un vardarbību gan kara, gan miera laikā. Mēs strādājām ar ļoti dažādām organizācijām un kad raugāmies uz sieviešu lomu lēmumu pieņemšanā, tad mēs vienmēr saskaramies ar vienu un to pašu jautājumu Ko mainītu tas, ja galvenokārt lēmums pieņemtu sievietes? Mūsu atbilde ir, nu, kāpēc gan ne sievietes? Ko gan ir mainījuši vīrieši lēmumu pieņemšanas procesā? Kas attiecas uz sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, mēs eh, skatām šo jautājumu visaptveroši un raugāmies uz to, lai tik nodrošināts taisnīgums. Sieviešu klātbūtni nevar izmērīt uh, Eh, pēc ietekmes vai rezultātu, bet tas ir demokrātijas rādītājs. Tas nozīmē, ka visiem lēmumu pieņemšanas procesiem, ieskaitot mieru uzturēšanas procesiem, eh, ir jābūt pakļautiem visaptverošai demokratizācijai, pieļaujot to, ka visas puses tiek pienācīgi pārstāvētas. Jāsaka, šajā gadījumā m, mm, iztrūkst šīs dzimumu vienlīdzības mieru uzturēšanas procesi, kā politiski procesi, kas balstās uz patriarchālu sabiedrības mantojumu un tradicionālajām patriarchālajām vērtībām, noved pie dažādām produkcijas un uh, reprodukcijas formām, kas rada sieviešu diskrimināciju vai nu no pēc konflikta vai pārējais procesā. Tādēļ mūsu šodienas diskusijas tēma tas ir sieviešu proaktīva līdzdalība. Tas ir sievietes ir aktīvas sabiedrībā, tās rūpējas par sabiedrības labklājību, vardarbību konfliktu laikā, bet viņa proaktīva līdzdalība nevienmēr nozīmē viņu samērīgu uh, pārstāvniecību un līdzdalību uh, miera sarunu procesā. Esmu identificējis četrus galvenos izaicinājumus sieviešu līdzdalībai šajos procesos. Vispirms, strukturēta sieviešu izstumšana no drošības, miera un demokrātijas procesiem. Pēdējos 20 gados konfliktos arvien vairāk iesaistās militārie spēki, lai sniegtu humāno palīdzību un uzturētu mieru. NATO tiek uzskatīts kā to tautu atbalstītājs, kas cīnas pret diktatūru un terorismu, bet militārisms prasa vardarbību, lai aizsargātu mieru. Bet šeit uh, vajadzētu uzsvērt sieviešu lomu bet, lai aizsargātu, tas nozīmē, ka vispirms jūs tiekat pakļauta un izstumt no lēmumu pieņemšanas procesa. Militārās struktūras jau pašas par sevi izslēdz sieviešu politiku, jo militārisms nav tikai reālais karš, bet arī visi procesi, kas noved pie tā, ka dominē uh, militārās vērtības kultūrā, identitātē un sabiedrības normās. Uh, gan civilajās iestādēs, gan valsts politikā. Tas noved pie tā, ka vīriešu privileģētā loma dominē gan lēmumu pieņemšanā, gan arī tādējādi ierobežo sieviešu iespēju realizēt kādu politisko ietekmi. Abruņošanās un militarizācija noved pie ekonomiskām konsekvencēm, kas ietekmē sievietes un viņu tiesības. Vai varam runāt par dzimumu līdztiesību, ja visu ANO struktūru kopējais budžets, kas strādā ar dzimumu vienlīdzības, uh, jautājumiem veido tikai 0,005% no visa globālā militārā budžeta. Tādēļ uzskatu, ka šim darbam ir jāiet roku rokā ar atbrīvošanos un demilitarizāciju. Otrs izaicinājums ir dzimumu spēka struktūru maiņa. Sieviešu izslēgšana no miera procesiem un lēmumu pieņemšanas procesa nenotiek vienā brīdī tikai tādēļ, ka iestājas konflikts situācija. Ir šis universālais struktūrētais modelis, kad nevienlīdzīgi tiek sadalīta vāra un ietekme starp vīriešiem un sievietēm. Un šīs struktūras uztur to, ka sievietes netiek pārstāvētas uh, lēmumu pieņemšanas procesos arī miera laikā. Un, protams, viņas tiek izslēgts no šīm sarunām, tad, kad notiek miera sarunas pēc militārā konflikta. Trešais izaicinājums ir sociāli kulturāls dabas, kas ir saistīts ar stereotipisku priekšstatu par sievieti kā uh, vāju un trauslu būtne. Tā saucamā feministiskā identitāte, ko raksturo uh, nespēja eh, piedalīties smagās sarunās, eh, izmantot varu, ietekmi. Eh, šī sievišķā puse ir safabricējums, kā rezultātā sievietes tikušas izslēgts no sabiedriskās dzīves. Dzīmumu līdzsvēru sasniegšana lēmumu pieņemšanas procesā prasa globālas izmaiņas sabiedrības attieksmē ņemot vērā e, šo kultūru vēsturisko mantojumu un to, ka e, reliģiskais fundamentālisms arvien vairāk ienāk publiskajā telpā, tas nozīmē, ka ir pilnībā jāmaina standarti un jānosaka ļoti augstas prasības uh, lai ar politiskiem līdzekļiem likvidētu stereotipu par eh, dzīmumu spēku sadalījumu un veidot pasauli, kur vīriešiem un sievietēm ir tiešām reāli vienlīdzīga vara, ietekme un iespējas. Ceturtais izaicinājums ir politiskais un juridiskais aspekts - miera sarunu politiskās struktūras. Ir tās, kur dominē vīrieši. sievietes tiek pieaicinātas eh, risināt tādus tikai tīri sievišķīgus jautājumus dažādās politiskās formācijās, bet sievietes principā darbojas ar visiem tiem pašiem politiskajiem lēmumiem, eh, ar ko vīrieši sabiedrībā kopumā. kad un ja vispār sievietes piedalās miera sarunās, tad viņas piedalās tikai pavadošajos pasākumos, nevis centrālajos pasākumos, un kā tādas viņas aizstāv šo konflikta pusi. Tā kā pat ja dažas no sievietēm apzinās e, šo tiesību līdztiesības nepieciešamību, tas nenozīmē, ka miera sarunās tiks runāts par e, šo dzimumu līdztiesību. Un, um, sievietes nespēja ietekmēt to, un tas notiek arī Ženēvā. Mēs pašas savā starpā runājam par to, kādas būs prasības opozīcijai, bet tad vienkārši mūsu ietekme ir pārāk neliela, tīri struktūrāli. Varbūt kaut kas mainīsies. Bez tām politiskās struktūras, kā es teicu, ir tīpaši tās, kas ir visietekmīgākās, spēlē svarīgu lomu tajā, lai novērstu sieviešu līdzdalību politiskajā dzīvē. Tādēļ tiešām tur ir jānotiek paralēlē demokratizācijai. Pilsoniskajā sabiedrībā mums trūkst fórumu dialogiem kur cilvēki varētu apspriest lietas. Tās ir sievietes, feministas, miera aktīvistas, cilvēktiesība aktīvistas, zinātnieces, cilvēktiesība organizācijas, ārotbiedrība pārstāvi. Tām, šīm visām struktūrām, šiem visiem pārstāvjiem ir jābūt iespējai runāt par to, kā uzlabot sieviešu līdzdalību miera procesos. Bet trūkst vēl viena lieta, kur Eiropas Savienība var spēlēt svarīgu lomu. Tas ir nodrošināt vietu, kur cilvēktiesību aktīvistas varētu vest sarunas ar lēmumu pieņēmējiem vai konfliktā iesaistītām pusēm. Un tad šajos formos viņas varētu izvirzīt savas prasības attiecībā uz uh, mieru līgumu normām un tam līdzīgi. Noslēgumā īsi pastāstīšu, ko mēs darām, lai atrisinātu šīs problēmas. Mēs cenšamies demokratizēt miera procesu, apvienojot sociālā taisnīguma un demokrātijas aspektus, nodrošinot vairāku sektoru līdzdalību šādās sarunās, tieši no dzimuma vienlīdzības perspektīvas piesaistot politiķus, sieviešu tiesību aktīvistus. Uh, lēmumu pieņēmējs, zinātniekus, pētniekus, nevalstisko organizāciju pārstāvis, lai turpinātu apspriest un vēlreiz runātu pār šī jēdziena paplašināšanu. Darām to starptautiski reģionāli, ne tīpaši Sīrijas gadījumā uz vietas, kur notiek konstitūcijas veidošana. Mēs sākām atbalstīt šo procesu visai agrīnā fāzē, jo sieviešu izstumtība, kā es teicu, šajā procesā ir struktūrāla. Vai tas būtu miera veidošanas process vai konstitūcijas veidošanas process. Mēs atbalstam altern, alternatīvu struktūru veidošanu, kur mēs parādītu un atklātu šo patriarchālo pieeju, fundamentālismu un viss pārējās doktrīnas, kas eh, ir pret pārmaiņām. Mēs raugāmies, lai dzimumu vienlīdzības jautājumi būtu politiskās darba kārtības vienā prioritātē. Mēs esam vērsušies uh, pie ANO mm, drošības struktūrā, aicinot attiecīgajās rezolūcijās iekļaujot, iekļaut sieviešu tiesību aizstāvības struktūras. Mēs atbalstām Nacionālo rīcības plānu veidošanu, gan kā mēķi, gan kā līdzekli, lai palielinātu un uzlabotu sieviešu līdzdalību šajos procesos un nostiprinātu demokrātiju, kas mums veiksmīgi izdevās Irākā. Uh, Mēs strādājam kopā ar zinātniekiem, lai atbalstītu dzimumu tiesību datubāzes veidošanu, lai atklātu vardarbību un diskrimināciju gan miera, gan kara apstākļos, lai par to informētu, jo mēs uzskatām, ka zināšanas ir pirmais solis uz rīcību. Mums ir gan īstermiņa, gan ilgtermiņa rekomendācijas, ilgtermiņa rekomendācijas trijos līmeņos. Demokrātis, par demokrātisko kustību mēs uzskatām, ka de plašāk demokrātiskā kustība ir jāveido tā, lai sieviešu tiesību un dzimumu vienlīdzības perspektīvu tiktu e, izplatīta visos darba virzienos un aspektos. Politiskajā līmenī dzimuma vienlīdzībai ir jākļūst par prioritāti. Valsts līmenī mēs uzskatām, ka ir nepieciešama tūlītēji pasākumi globālai demilitarizācijai un atbriņošanās procesam, jo visā šajās diskusijās mēs nonākam pie secinājuma, ka sieviešu tiesību īstenošana nav iespējama militārismu gaisotnē. Sieviešu tiesības ļoti bieži tiek ziedotas nacionālās drošības vārdā, un tas tā ir bijis jau simtiem gadu. Tālāk, īstermiņa lēmumi. Mēs uzskatām, ka ir divi īstermiņa pasākumi. Vispirms, noteikt kvotas sieviešu līdzdalībai oficiālās uh, miera sarunās startautiskā sabiedrība var noteikt kvotas sieviešu līdzdalībai. Mums ir jāmaina sārun, mieras sarunu struktūra, lai pilsoniskai sabiedrībai būtu iespēja jau pēc struktūras piedalīties šajās sarunās kā nemilitārai sarunpusē. Paldies! Bardzo dziękuję i... Liels paldies un tagad uh, došu vārdu Žen Žoan, kur ir atbildīga par konfliktu novēršanu un drošību Eiropas ārējās darbības dienestā. Žal Dženī lūdzu. Thank you very much. Liels paldies Es gribētu pateikties parlamentam ne tikai par šī pasākuma organizēšanu, bet arī par to, ka ir aicināti ārējās darbības dienesta pārstāvji, lai mēs arī no savas puses varētu pastāstīt par to, kā mēs redzam šo darbu. Droši vien zināsiet, ka augstā pārstāve ārējās rīcības dienesta Lidija Eštoni pati ļoti aktīvi paceļ sieviešu jautājumu dažādos kontekstos. Viņa tieks ar eh, dažādiem, dažādām sieviešu grupām, runā par to, lai sieviešu intereses tiktu arī ievērots. Es gribētu arī uzsākt ar kādu citātu no Barnes Eštons. Viņa runāja šeit parlamentā par Sīrijas sarunām, un tad viņa teica, ka ļoti žēl, ka nav Ženēva vairāk sieviešu telpās, zālēs. Un šķiet, ka Ema Benino un es esmu vienīgās, kas ir starptautiskās organizācijās, un arī nav daudz sieviešu, kas būtu abās šajās delegācijās pārstāvēts. Tā viņa uh, stāstīja par sarunu procesu Sīrijā. Un tā 14 gadus pēc ANO 13.25. rezolūcijas pieņemšanas, tātad rezolūcija 1325, mums joprojām ir tāda kopīga vilšanās par to, ka nav pietiekam daudz izdarīts, lai mainītu šo sieviešu jautājumu, lai uh, sieviešu balsis būtu skaidrāk saklausāms miera procesos. Šā iemesla dēļ es labprāt arī pieņemu šo izaicinājumu un iespēju debatēt par šiem jautājumiem šodien. Eiropas Savienības indikātoru vai rādītāju ziņojums, tas ir dokuments, kuru mēs esam pieņēmuši, kur mēs apkopojam arī mūsu informāciju par rezolūciju īstenošanu. Es šeit gribētu arī citēt, ka no 31 miera procesa, 131 no 92. gada, tātad līdz 2011. gadam ir tikai 4% no parakstītājām, 2,4% no galvenām starpniecēm un 9% no sarunu vedējām bija sievietes, tātad no 131 gadījuma. Es domāju, ka šie cipari ir ļoti, ļoti tādi pārliecinoši un runā paši par sevi. Tomēr dažreiz vēl joprojām paceļas jautājums, vai tam ir kāda nozīme. Es domāju, ka šajā telpā man nevajadzētu klāstīt, ka tam ir milzīga nozīme. Tomēr es domāju, ka ir vērts sev atgādināt, Kāpēc tas ir tik svarīgi? Un jo īpaši divos līmeņos. Viena lieta ir tāda, ka vienkārši mums ir kaut kādas juridiskās saistības un arī politiskās apņemšanās. Mēs esam apņēmušies uzlabot sieviešu iesaisti, lai mēs varētu runāt arī par jautājumiem, kas ir saistīti ar dzimumu līdztiesību, mieru sarunās, atcerēsties ANO rezolūcijas 2122 rezolūcija, kas pieņemta nesen, ir vēl tāda kategoriskāka, tur ir vēl tāds stingrāks teksts par um, sieviešu iesaisti. Mums ir Eiropas Savienības visaptvarošā pieeja, mums ir arī Eiropas Savienības gatavība īstenot šīs rezolūcijas. Mums ir Eiropas parlamenta ziņojums par sieviešu situāciju kara apstākļos. Uh, Tad, piemēram, mums vēl ir 2009. gada koncepts par starpniecību, kas ir ļoti skaidrs un kategorisks, kur skaidri izcelta sieviešu iesaists būtība. Tā tad ir, viss ir argumentēts, tiesību ietverts, politiskais ietvers ir pilnīgi skaidrs, tomēr šie jautājumi vēl joprojām nav uh, pienācīgi atrisināti. Un tad vēl ir otra argumentācijas daļa, un um, šie otrie argumenti varbūt varētu būt pat vēl spēcīgāki. E, tas ir jautājums par efektivitāti. Cik efektīvi ir miera procesi? ir vēl kādas tiesiskās saistības, un vēl ir milzīgi daudz faktu un pierādījumu, kas norāda, ka miera process ir daudz noturīgāks, ja tiek iesaistīta pilsoniskā sabiedrība dažādas grupas, ieskaitot sieviešu grupas, un ja visi šie ir iesaistīti arī sarunu procesā. Viena no dimensijām, kas, manuprāt, ir īpaši svarīga, ir jautājums par pārstāvniecību par iespēju izteikties dažādās miera procesa struktūrās, lai darītu tā, ka uh, vajadzīgās un pareizās grupas, ir īpaši sieviešu grupas, varētu pārstāvēt savus intereses. Bet bez tām ir vēl viena cita dimensija, kur mums ir arī jādara viss uh, Un mums jā, jācenšas izdarīt tā, lai miera sarunās tiktu runāts par pareizajiem, vajadzīgiem jautājumiem, jautājumiem, un tāpēc ir nepieciešama izpratne par sievietes stāvokli, un um, tas ir jāsaista arī ar kontekstu, kā pabeigt vardarbības, um, vardarbību vispār um, miera procesa sarunās. Un tāpēc ir pareizi jāsaprot arī šī dzīmuma dimensija, tieši, ka mēs runājam par demobilizāciju un reintegrāciju. Mēs saprotam, ka ir sarunas par konstitūcijas veidošanu. Šie te elementi ir paši svarīgākie sieviešu apveltīšanā noteiktām pilnvarām. Mums ir jādara viss, lai nodrošinātu to, kā sievietes, kuras konflikts skārs visvairāk, ir pēc tam spējīgas mainīt struktūrālos iemeslus, kas ir noveduši pie vardarbības un konflikta eskalēšanās. Kāds gadījums, tad, kad es strādāju Bosnijā kā brīvprātīgā, mēs tur centāmies cits starpā meklēt spēju izsniegt nāvis, višas apliecības Eh, atraitnēm, lai tās varētu sakārtot savas īpašumtiesības, jo bez šādiem certifikātiem sievietes bija pilnīgi izolēts un viņam nebija nekādas iespējas eh, cīnīties un nodrošināt savu ģimeņu eksistenci. Bet vienīgais veids, kā nāves apliecību izrakstīt, lai viņi varētu lai, lai viņi, viņas varētu savus īpašumtiesības apliecināt. Tas bija ļoti svarīgs šis dokuments un process un tā, vajadzēja iesaistīt priekš tam sievietes. Un, un ne tikai svarīgi ir iesaistīt, bet ir ļoti svarīgi arī, lai citas grupas sēdē pie tā paša galda, starptautiskie mediātori, sarunu vedēji. Viņiem ir jāsaprot visi šie jautājumi, kā arī ar jāsaprot visi šis jautājums spektrs, kaut gan konteksts vienmēr ir konkrēts un specifisks. Ko tad mēs darām ārējās darbības dienestā Eiropas Savienībā? Es tikai ilustrēšu mūsu darbu ar dažiem piemēriem, un tad, tad es vēl beigās teikšu tāds dažs plašāks komentārs. Es jau pieminēju augsto pārstāvi. Es teicu, ka viņa ir ļoti redzama un ļoti konstanta sieviešu tiesību atbalstītāja. Viņa regulāri saka, ka sievietes jāsēdina pie galda, pie sarunu galda. Viņas vadībā ir organizēti dažādi pasākumi, piemēram, augstāko amatpersonu konferences, sieviešu līderis no Sahela reģiona, kur bija iesaistīts. Tas, lai dot iespēju sievietēm izteikties, nu, kādas jautājumas mēs apspriedām, ne, mēs jau negribam, lai būtu lielāka kapacitātes stiprināšana vai kaut kāds pilnvars. Vienkārši sievietes jāaicina pie galda, kur tiek runāts par kaut kādiem noregulējumiem. Mēs esam atbalstījuši arī no īpašo pārstāvi Robinsons kundzi, un arī viņa ir akcentējusi sieviešu iesaists jautājumu lielo ezeru kontekstā. Mēs apmācam arī paši savu personālu, un tieši konkrēti manis iepriekš minēto iemeslu dēļ mēs gribam izdarīt tā, lai pilnīgi visi no Eiropas Savienības, kas ir iesaistījušies konflikta risināšanas kontekstā, tiešām saprot, kas būtu darāms, lai apveltītu sievietes ar lielākām pilnvarām. Es varbūt nenosaukšu tagad visas apmācības, ļoti daudz tādas tiek veikts ar ANO kopā vai ar NVO, bet ja ir kādi jautājumi precīzāk, es labprāt uz tiem atbildēšu. Ļoti bieži Eiropas Savienība ir arī finansējuma devējs. Ļoti daudz nauda tiek veltīta miera procesu uzturēšanai visā pasaulē. Un ļoti bieži ir grūti sadalīt pa daļām datu kopumu, ko tad mūsu finansējums atbalsta, cik daudz naudas eh, ir sūtīts, lai atbalstītu dzīmumu jautājumu risināšanu un kas iet citiem jautājumiem bet um, Eiropas Savienības piešķirtais finansējums, uh, tas, ko Eiropas Savienības sniedz konfliktu novēršanas tas, uh, nolūkiem, ir viens miljārds eiro gadā. Uh, te iekšā ir daudz specifiski projekti, kas ir mēķēti uz sievietēm, lai sievietu balss tiktu dzirdēta, lai būtu attiecīgi pilnvar, um, pilnvarojums. Tādi gadījumi ir bijuši gan Liberijā, gan Kosovā. Uh, bet finansējums tiek sniegts arī vairāk tādiem empiriskiem pētījumiem, lai mūsu rīcībā būtu lielāks datu kopums eh, par to, ko sievietes dara un kāda ir saiknes starp sievietēm, miera procesiem un miera procesu noturīgumu. Vēl viena lieta ir tāda, ko es gribētu pasvītrot, gribu runāt par kādu finansēšanas instrumentu, kas ir nesen izstrādāts un nesen arī apstiprināts, pateicoties lieliskajam atbalstam, ko mēs esam saņēmuši no FIB, no FIB. Tas ir ārlietu politikas instruments, ko komisija, tad komisija ir atbalstīs. Tātad šis, šis līdzeklis Jaunais finansējuma instruments ir ļoti spēcīgu tādu dzimumu orientētu komponenti. Piemēram, tāda dzimumu zināšanas, informācijas iekļaušana mediācijas komandās, arī iesaistīšana un sieviešu kapacitātes izmantošana sarunās par mieru uzturēšanu, palielināt sieviešu un vīriešu mediātoru skaitu, ka ir īpaši zināšanas par dzimumu līdztiesību un arī sociālo-kulturālo konstrukciju īspratne, kas, kas ierobežo sieviešu iesaisti, tātad šādi būtu jālikvidē. Šeit ir milzīgs eh, potenciāls, milzīgs iespējas eh, strādāt šajās jomās, par kurām runāja arī citi runātāji. Mēs ļoti ceram, ka varēsim sniegt tādu koncentrētāku atbalstu. Ceturtkārt, es jau runāju par uh, Eh, civilām militārajām misijām, kur ir, kurām ir ļoti nopietna nozīme konflikta reģionas. Mums ir arī padomdevēji dzimumu jautājumos, gan vai visās iepriekš minētajās misijās. Tas, lai misiju dalībnieki pilnībā saprastu visu izaicinājumu spektru, jo īpaši apzinoties seksuālās vārdarbības eh, gadījumu skaitu konflikta zonās. Es beigās gribētu teikt tāds plašāks komentārs dažus. Es eh, domāju, ka mēs eh, nedrīkstam par zēmu novērtēt sieviešu nozīmi. Sieviešu nozīme ir milzīga mūsu sociālajā spektrā. Um, tātad kādi ir efekti no mūsu darbības? Ko es gribu teikt? sievietēm ir nedaudz tāds eh, īpašs pilnvarojums un spēks eh, daudzās vidēs, un ir nedaudz savādāk šis spēka mehānisma rakurs, kas ir nepieciešams mediācijas un sarunvešanas procesā. Kā mēs vislabākajā veidā varētu nodrošināt, ka šī ļoti plašā iesaistes bāze tiek izmantota, un arī sieviešu īpašā loma, kas. Mm, kas ir nepieciešama, lai atjaunotu šo sociālo audeklu. Bez šāda sociālā konteksta ne, neviens miera konflikts nevar, neviens kara konflikts nevar būt noregulēts, nekāds miers nevar būt saglabāts. Kā lai saglabā šo iesaisti, sieviešu zināšanas, mums ir jā iesaista sievietes, jo tieši viņas ir tās, kas labāk zina, kā cīnīties par savām interesēm. Un mēs turpināsim runāt par šiem jautājumiem. Es ļoti ceru, ka nākamajā līdzīgā konferencē mums būs jau tādi pozitīvi atzinumi, ar kuriem dalīties. Dziękuję bardzo. Teraz otwieram. Lielas paldies, un tagad sākam debatas. Došu vārdu deputātiem. Lūdzu, varat uzdot jautājumus. Gabriels Kundz, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Es gribētu vispirms pateikties uh, visiem runātājiem par lieliskajām prezentācijām. Es vēlos koncentrēties uz uh, trīs jautājumiem, pa daļai jautājumi, pa daļai komentāri. Mēs tagad dzirdējām daudz uh, negatīvo faktu. Uh, par to, ka sievietēm tiešām jāiesaistās stiprāk miera sarunās un miera procesos. Mēs apzināmies, ka daudz kas jādara. Tad es vispirms gribētu zināt, e, jā, mums jāiesaista sievietes, bet jāpalūkojas arī, ko panāk sievietes, kas ir jau iesaistītas e, šajās sarunās. Eštonas kundze ir viens piemērs. Mums e, nepieciešamas sievietes uh, kas eh, kā viņa kalpotu par lomu modeli, kas cīnītos par eh, sieviešu uh, tiesībām. Džēni uh, Kunze uh, sevi te nepiesauca, bet es domāju, ka ir jāpiemin arī Aštons Kunzes sieviešu tīkls ārējā dienestā. Uh, tajā ir apvienotas sievietes vēstnieces, sievietes pārstāves. Un tas ir sieviešu fórums, kas var kļūt par tādu tīklojumu sievietes ar uh, uh diplomātu, diplomātu spējām sievietes mediatoras varētu strādāt kopā gan Eiropas Savienībā, gan arī citas organizācijās un arī reģionālajās organizācijās. Arī tās ir ļoti svarīgas. Mums tiešām nepieciešams šāds sieviešu tīkls. Tad vēl gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, ka jāpalūkojas kāda ir mūsu reakcija uz sieviešu iztumšanu. Piemēram, Arābu pavasara laikā mēs redzējām, cik aktīvas sievietes vēlējās uh, būt aktīvas, bet kāpēc mēs nereaģējām uh, asāk uz jaunajām konstitūcijām, kas sievietes īpaši neievēro Eģiptē un arī citās valstīs? Kāpēc Eiropas Savienība uh, ANO sarunvedēju komandas neuzdeva skaidros jautājumus par uh, sieviešu tiesību neievarošanu. Un tad vēl kaut kas. Šis problēmas ir radušās tāpēc, uh, ka uh, diskusijas norit paralēli, nevis kopā. Mums vajadzētu runāt šeit vienlaikus par vardarbību pret sievietēm un par informācijas trūkumu. Mums jāapzinās, ka sievietēm vajadzīgs atbalsta, lai būtu pašpārliecinātam. Vardarbība pret sievietēm visur ir izplatīta, jo īpaši konfliktu reģionos. Un nepieciešams arī uh, izglītot sievietes, informēt viņas, lai viņas varētu tiešām palīdzēt sev un palīdzēt arī citām sievietēm. Un tiešām mums nepieciešams strādāt kopā ar vīriešiem. Mums vīrieši arī jāpiesaista. Viens piemērs. Mums ir Aštons kundze, jā, labi, uh, bet mums konfliktu zonās nav tādu sieviešu uh, līderu sieviešu mediātoru ir nepieciešams, lai sarunu vedēji arī uh, pievērstos uh, tam, lai sievietes tiktu izvirzītas par komandu vadītājām, nevis uh, palikt tikai komandu loc loceklis. Paldies, vai vēl kāds no deputātiem gribētu uzdot jautājumu? Ja nē, tad es uzdošu jautājumu. Um, organizācija no ANO. Kā jūs eh, vērtējat Eiropas Savienības eh, patreizējos eh, pasākumus attiecībā uz sieviešu lomu mieru procesā? Un jautājums Džanīkundzei, kā sievietes tiek pārstāvētas Eiropas Savienības delegācijās? Paldies! To bardzo teraz proszę o od... Lūdzu atbildēt. Oh, okay. Can I say something? Jā, es drīkstu atbildēt, labprāt. Jāsaka, ka mēs ļoti kritiski reizēm izsakāmies kā feministes, bet Eiropas Savienības delegāciju darbs uz vietas ir ļoti svarīgs. Tas ir būtisks. Un mana pieredze ir bijusi tāda, kad Eiropas vēstnieks Amānā konkrēti ir uz vietas un piedalās visos šajos dialogos, ko mēs organizējam. Tas visu procesu pavirza pavisam jaunā gaisotnē un jaunā virzienā. Mēs esam organizējuši tad, līdz šim piecus, sešus šādus reģionālos dialogus, un šis vēstnieks, kas ir vēstniece, viņa ir klāt, un viņa tiešām izsakās ļoti skaidri un atvērti, un tas nodrošina pavisam citu darba gaisotni. Uh, Un tad runājot par vīriešu iesaisti. Jā, arī mēs jau to pašu sakām. Runa nav par to, vai cilvēks ir sieviete vai vīrietis. Bet mēs redzam, tagad uh, miera process ir vīriešu dominēts process, uh, cilvēku tiesību process ir vīriešu dominēti. Jā, sievietes tur ir pārstāvētas, bet vīrieši pieņem lēmumus arī arotbiedrībās. Un mums visiem uh, jāstrādā kopā, lai šīs kustības būtu atvērtākas un ņemtu vērā arī dzimumu līdztiesības jautājumus. Mums ir jādod iespēju sievietēm iesaistīties, mums ir jāapmainās saviem viedokļiem, lai arī vīrieši palūkotos uz situāciju mūsu acīm. Tad par konstitūcijām. Mūsu pieredze uh, ir bijusi tāda. Decembrī tika organizēts pēdējais pasākums, pēdējais apmācības kurs Sīrijas uh, uh, advokātiem un juristiem. Kā konstitūcijā atspoguļot sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesības aspektus. Šis process ir tas pats kā miera process process ir gan līdzeklis, gan mērķis, jo tā ir iespēja uh, dažādas sabiedrības grupas savest kopā pie sarunu galda. Un no Ēģiptes pieredzes gan mēs, gan Sīrija daudz ir mācījušies. Uh, tagad Sīrija savā konstitūcijā iestrādā aspektus, kas ir pārņemti no Ēģiptes, no Marokas pieredzes. Jā, tiešām pieredzes apmaiņa ir svarīga lieta. Lena noteikti var arī pateikt, bet ir uh, sievietes, kas ir izglītotas, ir sievietes, kas ir gatavas iesaistīties miera sarunās. Viņas ļoti labi zina, ko viņi grib un kas viņam jādara, bet viņam jādod iespēja strādāt. Un kāpēc būtu jāapmāca vīrieši uh, kā piedalīties miera sarunās. Viņi tāpat tur būs, bet sievietēm jānodrošina struktūrālās iespējas šajā sarunās piedalīties. Turpināšu teikt to. Mūsu ierosinājums eh, izveidot pilsoniskā sabiedrības fórumu, kas būtu sasaistīts ar miera sarunām, protams, aptver vairāk nekā sievietes, bet vajadzētu vismaz 50% Uh, pārstāvniecību no sieviešu puses. Šāds fórums būtu tieši tāda struktūrālā iespēja iesaistīties. Mēs jau esam redzējuši, ka attieksme mainās, tā kļūst pozitīvākā. Ženēvā mēs to esam pieredzējuši, bet konkrēto rezultātu vēl nav, mēs vēl neesam visu sasnieguši. Un Sīrijas delegācijā tad bija desmit sievietes. Atklājot Ženēvas sarunas, šīs sievietes uh, varēja vērsties visās svarīgajās delegācijās un baronēs Aštona arī ļoti skaidri pateica savā uzrunā, ka sievietēm ir jābūt pie sarunu galda, bet tomēr sievietes beigu beigās nebija ielūgtas uz pirmo sesiju. Un ja kāda dalība valsts teiktu, mēs vienu minūti sava laika eh, tagad ziedosim šim sievietēm, jo daudz kas tika solīts, bet neviena dalība valsts nav atteikusies no vienas minūtes runas laika, lai piedāvātu to šīm sievietēm. Tas tiešām būtu liels izrāviens, bet tas nav noticis. Mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts. Uh, jums e, jākļūst par mūsu balsi, jo tas ir ļoti svarīgi un tas var visu mainīt. Un tieši tāpēc mums arī ir šis visai konstruktīvs priekšlikums, jo nepietiek tikai katru reizi vaimanāt, ak, atkal nav sieviešu klāt, bet nepieciešams e, to nodrošināt. Lūk, te ir mūsu idejas, kas tagad jāizteno. Mēs jums jau pateicām, kā var paplašināt mieru, miera sarunas. Lielas paldies, un tagad došu vārdu Dženijas koncei. Lielas paldies! Daži komentāri no manas puses. Vispirms par šo jautājumu sievietes varas pozīcijās un sievietes, kas uh, strādā kopā, lai labāk uh, liktu savis saklausīt. Paldies par to, ka jūs pieminējāt uh, šo uh, uh, ārējas rīcības dienesta iniciatīvu. Helga Šmite arī tajā piedalās. Tas ir tīkls, kas iekļauj arī uh, sievietes uh, starptiskajā drošības organizācijā mums tiešām nepieciešams arī tīklus sasaistīt kopā. Mums ir vajadzīgs tīklu tīkls, lai mēs uh, tiešām varētu kaut ko panākt. Uh, Katarīna Aštone um, vērsās arī pie Eiropas Savienības delegācijām. Uh, Un e, mēs redzam, ka delegācijās tagad nav tikai 10% sievietes, bet 24%. Tas tiešām daudz ko maina. Un jo īpaši, kad sieviete ir vēstniece un piedalās e, pasākumos, ko organizē pilsoniskā sabiedrība, tas izsūta ļoti skaidru signālu, un mēs to uztvēram ārkārtīgi nopietni. Tāpat, piemēram, eh, seksuālās vardarbības gadījumos ir svarīgi, lai eh, kāds uzņemtos politisko vadību, lai šis jautājums vispār tiktu skatīts drošības padomē, lai šis jautājums parādītos darba kārtībā starptautiskajās sarunās vienlīdz ar citiem jautājumiem. Tas ir tāds pats miera un drošības jautājums kā citi, un tas ir jāpanāk. At kā mēs varam to panākt, kā mēs varam šos jautājumus virzīt. Uh, jā, par to jādomā, bet es gribētu uzsvērt, arī vīrieši jāiesaista. Sievietes un vīrieši var strādāt vienlīdz efektīvi. Un, piemēram, drošības padomas uh, misijās mēs redzam, ka arī vīrieši var pārstāvēt sieviešu intereses. Protams, mums jāpanāk, lai misiju vadītājas sievietes būtu kuplākā skaitā, bet pašlaik mums vienkārši nav tik daudz uh, sievietes, no kuram izvēlēties. Paldies, un tagad došu vārdu Žilam Rojas kungam divas minūtes. Paldies, atbildēšu Gabrielas kundzei. No NATO puses. At, jūs Es, es gribētu atzīmēt, ka sievietes jau ir šajās lomās. 2004. gadā, piemēram, jau bija izvirzīta sieviete augstajā amatā. Tagad Norvēģija nākamo samitu septembrī organizēs, un mēs cenšamies šo posteni padarīt par pastāvīgu. Kas attiecas uz Afganistānu? Jā, mums ir tur misija, kas atbalsta Afganistānas valdību, lai panāktu tur arī sieviešu iesaiste visos līmeņos, visās iestādēs un institūcijās, lai sievietes tiktu iekļautas arī integrācijas uh, uh, procesā, lai uh, sievietes kandidētu politiskajās vēlēšanās. Mēs atbalstām arī uh, uh, politiskās vadības apmācību sievietēm. Uh, protams, uz papīra tas viss izskatās vēl labāk. Uh, īstenošana ir kaut kas cits. Jūs pieminējat ar seksuālo vardarbību. Daudz no mums piedalījās arī attiecīgajā konferencē, ko organizējā uh, NATO komiteja. Van Gulārt kundze bija viena no runātājiem tiešām mēs daudz ko varam uzlabot, bet svarīgi jau vispār sākt par to runāt, Šogad mēs runāsim arī par to, kā sievietes tiek rekrutētas uh, armijā. Un es piekrītu, ka apmācība ir ārkārtīgi svarīga, bet uh, apmācība ir dalību valstu atbildībā, un tas viss ir atkarīgs no valstīm, un nevienmēr dalību valstis dara visu iespējumu, dalību valstīm uh, vajadzētu rīkoties aktīvāk. Paldies, Un tagad Norika Nikolai Kons lūdzu. Lielas paldies, paldies arī par jautājumiem. Es eh, piekrītu komentāriem, bet divas lietas gribu eh, te izskatīt par arābu pavasarī. Bet jūs teicāt, ka bija tāda savāda pieeja, bet eh, mēs runājam tikai par uh, pavasari, bet kā jau uh, Vivaldi, tad ir četri gada laiki. Uh, Eh, ne jau tikai pavasaris, pēc pavasara jālūkojas, kas notiek tālāk. Ir uh, mainījušies tie, kas bija pie varas. Tad varas izmaiņas, tas bija galvenais uh, notikums arābu pavasarī. Un, protams, uh, mēs visi vēlamies demokrātijas stiprināšanu. Bet, ja mēs salīdzināsim vecās un jaunās konstitūcijas, tad mēs redzam, ka visās Arābu pavasara valstīs sievietes ir zaudējušas savas tiesības. Un tad ir runa par uh, cilvēku pamatiesībām, bet tur drīzāk runa ir par vīriešu tiesībām, nevis sieviešu tiesībām. Uh, vēl gribu pievērsties uh, kariem. Mēs uh, te domājam, ka tā ir teoretiskā diskusija, tāda sterila diskusija. Bet uh, mums jādomā, kāda ir mūsu attieksme pret kariem un bruņotajiem konfliktiem. Un jāsaprot, ka pašlaik karš ir kaut kas pavisam savādāks uh, nekā uh, iepriekš, pirms desmit gadiem. Tie ir nacionālie konflikti, vietie konflikti, bet visi šie kari saistīti ar varas dalīšanu. Eiropā mēs redzējām, ka pēc kara sāk attīstīties demokrātija, uzlabojas labklājība, bet visi pašreizējie kari - Irāka, Afganistāna, Sīrija, Lībija, Centrāla Āfrikas Republika - visi šie kari būtībā ir domāti tikai varas pārdalēji, bet kāda politiskā grupa vai kāds grupējums vienkārši vēlas iegūt varu. Runa nav par pilsoņu interesēm. Un, kas attiecas uz mūsu institūcijām, uz ārējo dienestu, jā, protams, mums jālūkojas, ko mēs varam panākt, ja sievietes ir varas pozīcijās mēs jau sakām, labākais vīrietis šim amatam ir sieviete. Bet mūsu centienus vajadzētu vēl palielināt un stiprināt. Jādubulto mūsu centieni, jo mēs uh, esam spiesti ievērot mūsu politiskās norādes, uh, mūsu principus, un es uzskatu, ka mums vajadzētu visās uh, situācijās iesaistīt pilsonisko sabiedrību. Pilsoņu intereses ir jāievēro veidojot politiku. Jo mēs zinām, ka valdība vai vadība eh, nevienmēr pārstāv tas pašas intereses kā parastie pilsoņi. Ļoti svarīgi iesaistīt pilsonisko sabiedrību. Un mēs noteikti, mēs sievietes varam daudz ko panākt. Protams, daudz vīriešu arī uh, gūs labumu no šīs vēstures. Liels paldies! Liels paldies mūsu viesiem par ļoti interesantām un nozīmīgām prezentācijām. Sieviešu lomas eh, nostiprināšana mieru procesā ir mērķis, bet mums nepieciešams apzināties, ka eh, sieviešu līdzdalība šādās mieru sarunās ir uh, lielāks vērtības efekts. Tas tikai liecina to, ka sievietes joprojām tiek diskriminētas visās jomās. Sievietes kļūst par dažādas vardarbības upurēm, viņas tiek nodarbinātas zemi apmaksātos darbos. Uh, Eh, viņām ir eh, mazāks atalgojums, eh, zemākas pensijas, kā arī zemāks dzīves līmenis. Un sievietes bieži kļūst par dažādas mm, mardarbības upuriem. Jāsaka, mums neizdosies iznīcināt šo seksistu kultūru viens dienas laikā, kas. Es domāju, ka ir svarīgi, lai sievietes piedalītos šajās miera sarunās. Piemēram, Eiropas parlamentā tikai 35% sieviešu de, eh, deputātas sievietes un 65% vīrieši. Es domāju, mums kaut kas ir jāmaina, un viens neatņemām šo pārmaiņu elements ir kvotu noteikšana, tātad cik daudz sievietēm ir jāpiedalās eh, miera procesos, bet tai nav jābūt tikai kvotai, bet tai ir jābūt paritātei, lai nodrošinātu demokrātiju pasaulē, kur pussieviešu tam ir liekts lielākā daļa šos publisko tiesības un piedalīšanās iespēju lēmumu pieņemšanas procesā. Lielas paldies jums!